Tāpēc diskusija ir pabeigta un ir paredzēts balsot rīt ap 12. Nākamais darba kārtības jautājums ir esējas kundzes ziņojums par tehniskās, tehniskajām prasībām, kredītu pārvedumiem un tiešiem debetēm eiro valūtā. Un pirmā runātāja ir Vortmanas skolas kundze. Lūdzu. Yes, indeed, uh, uh, Mr. President, that's... Priekšsēdētāja kundze, droši vien tas nav, ko, nav tas, ko jūs gribētu redzēt, bet bija eh, problēma Amsterdams lidostā un es aizkundze nevarēju atbraukt. Tur bija trauksme Amsterdams lidostā, un tāpēc es aizkundze eh, lūdza, lai es pārstāvu viņu šeit. Uh, Un tad um, es aiz kundzes vārdā saku, ka viņi ir ļoti apmierināti ar trilogu rezultātu, vienošanos, ko panācām ar komisiju un padomi. Viņi gribētu arī pateikties Barņiekungam, padoms pārstāvjiem, ekon komitejas vadītājiem, arī ēnu referentiem, um, visiem tiem, kas iesnieguši savus grozījumus, kas ir devuši arī savu ieguldījumu šajā lieliskajā darbā. Un liels paldies arī ekon komitejas sekretariātam, kas um, arī padarīja šo darbu arī paši veiksmīgu. Tad eh, Eiropas vienotais maksājums ir ārkārtīgi svarīgs pasākums eh, Eiropas vienotā tirgus kontekstā. Tur ir, ir mm, milzīgs iegumums visiem pilsoņiem no 13. gada uz priekšu. Visi elektroniskie maksājumi eiro būs tikpat viegli izdarāmi kā maksājumi skaidrā naudā, un tas no, daudzi uzņēmumi būs labumu no sepa maksājuma. Uh, un vēl varēs ļoti vienkārši pār, maksāt naudu no viena konta uz jebkuru citu kontu visā Eiropā. Šobrīd tā tas nav. Visi pārobežu kredīti transferi būs iespējami un tiks izpildīti tā, it kā tie būtu normāli iekšējiem maksājumi. Ar sepu e, visā Eirozonā būs nepieciešams e, tikai viens konts, varēs izmantot IBAN kontus universāli un tam būs milzīgi milzīgas priekšrocības. Eh, tikai viens vienīgs eh, bankas konts būs nepieciešams eirozonai, un ja cilvēks strādā kaut kur ārzemēs, tad tur nebūs nepieciešams vērt jaunu kontu, varēs atkal saņemt naudu kaut vai uz tā paša konta, kas ir mājas valstī. Uh, un varēs izmantot arī vienu un tā pašu debitkarti, debitkarti jebkurā vietā. Teiksim, ja jūs esat aizbraukuši uz kādu citu valsti Eirozonā, teiksim, atvaļinājumā, tad jūs varēsiet gūt nekavējošu labumu. SEPA ir ļoti lielisks jaunums, ņemot vairāk Eiropas valūtu, eiro, un tad es saprotu, ka tirgi būs e, atvērti vaļā un būs arī drošāka maksāšana saskaņā ar ietekmes novērtējumu. Iespējams ieguvums ekonomikai būs 126 miljardi eiro sešos gados. Un šie ieguvumi būtu vēl lielāki, jo SEPA principā rada arī labvēlīgu gaisotni inovācijām. Būs iespējams kombinēt automātisko maksāšanu ar grāmatvedības sistēmu uzņēmumos. Eh, piemēram, Somijā ir tāda situācija un arī Nīderlandē, kur jau ļoti saulaicīgi mēs esam strādājuši ar sepa maksājumiem. Viegli maksājumi attiecīgi atvieglo arī interneta iepirkšanos un patērētājiem būs iespēja patiesi salīdzināt cenas un izvēlēties visizdevīgāko cenu būs iespējams nopirkt lētāko kompjuteru, tādā veidā samazināsies cenas visur vienotajā tirgu. Tāpēc SEPA ir ļoti svarīgs instruments, lai iekšējais tirgus funkcionētu labi. Tā kā pārējus SEPA sistēma ir bijusi ļoti lēna, šajā jaunajā regulā ir noteikts arī pārējais beigu datums Eiropas parlamentam paveicās vienoties par eh, seba kredittransferiem un tiešiem debitiem, un viens un tas pats termiņš ir, tas ir 1. februārs 2016. gads, 14. gads ir noteikts abiem maksājumiem. Un tajās dalībvalstīs, kur nav eiro valūta, tad kā datums ir noteikts 3. oktobris 2016. gadā. Līdz ar to ir viegli izvest šīs informācijas kampaņas patērētājiem, arī ļaut cilvēkiem pielāgoties izmaiņām. Šeit nodrošināts arī patērētāju informācijas un aizsardzības līmenis. Tagad ir iespējams dot attiecīgas instrukcijas bankai, ir iespējams arī izstrādāt pozitīvos, negatīvos maksātāju sarakstus. Un vairs patērētājiem nevajadzēs arī informēt bankas par BIK kodu, iekšējiem maksājumiem, arī nevajadzēs šo kodu teikt saistībā ar savstarpējiem maksājumiem. Un, lai labāk adaptētos jaunajai sistēmai, ir iespējams arī pārejas periods, ir vairākas atkāps iespējams. Piemēram, dažās dalību valstīs varētu būt tā, ka uzņēmumi, eh, kas eh, maksā, teiksim, pa partijām vai izmanto kaut kādas failus, tad varētu arī standarta XML izmantot. Tad ir kaut kāds atkāps, kurš ir iespējams. Ir iespējams arī neizmantot IBAN kodu, bet izmantot savu vietējo sistēmu vēl divus papildu gadus, lai pārējais periods būtu vieglāks. Maksājuma pakalpojuma direktīva ir tiek pārskatīta šajā gadā, un arī šis pārskats dos savu ieguldījumu kopējās sistēmas pabeigšanā kā arī labāk nodrošinās tās funkcionēšanu. Un iesaist kundzes vārdā, visbeidzot, es gribētu pateikt, ka mēs esam ārkārtīgi gandarīti, ka uzņēmumi un pilsoņi beidzot ir ieguvušo SEPA instrumentu. Tagad pārobežu transferu tiešais debits ir iespējams kā parasts normāls iekšējais maksājums, un līdz ar šo instrumentu mēs esam spējuši nodrošināt vienotu eiro maksājumu telpu. Paldies Vortman eh, Kols kundzei. Un tagad gribētu dot vārdu Mišelam Barņiekungam, lūdzu komisāru. Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu pateikties arī Ekon komitejai par darbu, arī Balskundze. Es gribētu pateikties eh, Korinai Bortmanai Kollai par um, šo runu no Esais kundas puses. Lūdzu, nododiet arī viņai milzīgu paldies par lielisko darbu un arī ēnu referentiem Sofiju Infeldei un citiem lielu paldies. Tad maksājumu pakalpojumi ir vitāla mūsu ekonomikas sastāvdaļa, tas, lai mūsu tirgus darbotos um, optimāli, lai mūsu kopējais tirgus varētu parādīt visu savu potenciālu, atbalstīt arī izaugsmi mēs ar savām sarunām esam veicinājuši sepas pieņemšanu. Mēs esam ceļā uz vienotu eiro maksājumu telpu. Vairs šī maksājuma telpa nebūs fragmentēta, būs tai kopīgas iezīmes un jaunās maksājuma sistēma aizstās vietējo maksājumu sistēmu Tas viss eh, kalpos tiem cilvēkiem, kas grib darboties reālajā ekonomikā. Šeit eh, būs viegli veikt pārobežu maksājumus, tas būs tikpat vienkārši kā vietējiem maksājumiem. Turklāt tas vēl dos arī noteiktu drošību gan uzņēmiem, gan pilsoņiem. Visi šie pasākumi veicinās konkurētspēju un jāatzīmē, ka izmaksas kritīsies. Līdz ar to būs iespējams arī stimulēt inovācijas un dotu la, konkrēti pozitīvu ieguldījumu iekšējā tirgus veidošanā. Šeit ir mm, arī milzīgs progress, salīdzinot ar sākotnējo komisijas priekšlikumu. Šeit eh, tiešām mēs redzam pievienoto vērtību, un Varnāns Kols kundze jau atzīmēja, ka trialoga uh, formā ir iespējams, un tas arī ir noticis, ka ļoti daudz, kas no komisijas sākotnējā teksta ir uzlabots līdz ar to pateicoties parlamenta ieguldījumam citas starpā. Un eh, arī es aizkundze un pārējie kolēģi no parlamenta ir devuši milzīgu ieguldījumu šī teksta uzlabošanā. Es gribu citēt divus piemērus, eh, kā šis iegums eh, sekmēs. Tātad pirmkārt bija koda um, izbeigšana 2014. gadā, tad vairs nevajadzēs sniegt šo uh, informāciju patērētājiem. Un, tas, un otrs ieguvums arī izmaksu mazināšana pārobežu maksājumiem, pateicoties šim regulējumam. Tad līdz ar to mēs esam likvidējuši atšķirības ar dažādām maksājuma formām Līdz ar to mēs varēsim ātrāk kompensēt izmaksas tām dalībvalstīm, kur tas ir nepieciešams. Tas viss arī uzlabos informāciju patērētājiem. Un, kā jau es teicu, jaunie IBAN numuri būs universāli izmantojami. Uh, tad esošā sistēma darbosies līdz 12. gada beigām. Mēs ņemam vērā arī patērētāju intereses un tiesības saņemt kompensāciju. Tas ir saskaņā ar maksājuma direktīvas pārskatīto versiju. Mēs esam deklarējuši principus. Un mēs gribam šeit izmantot arī komisijai deliģētās pilnvaras un trešajā pielikumā ir ļoti labi atspogļots tas kompromis, ko mēs panācām decembra mēnesī. Tad ar šo jauno likumu mēs varēsim sniegt tiesisko skaidrību un tas dod savu ieguldījumu patiesa tirgu eiro maksājuma telpas veidošanā. Tas veicinās arī tirgu attīstību, līdz ar maksājumu efektīvu izdarīšanu pāri robežai, maksājumi būs pielīdzināmi vietējiem maksājumiem, mazāks izmaks, un tāpēc um, gribētu pasīrot vēl trešo lietu. Tas ir trešais jautājums, kur mēs redzam, kā ar konkrētiem pasākumiem var uzlabot situāciju visiem iekšē tirgu. Paldies, komisāra kungs! Un tagad lūdzu Evelīna Gebharda. Imko komitejas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Iekšējā tirgus un patērētāja aizsardzības komiteja ir, jā, ir risinājusi arī jautājumu par sepa, tāpēc, ka šeit ir patērētāja aizsardzības aspekti. Un vēlos teikt, ka šobrīd panāktais kompromiss, manuprāt, ir ļoti apmierinošs, jo uh, Mēs esam runājuši par daudziem aspektiem, kas ir arī iekļauti šajā ziņojumā, un vēlos teikt, ka mūsu patērētājiem, mēs varam skaidri un gaiši pateikt, ka šeit uh, finanšu tirgos uh, risinot šos jautājumus ir uh, domāts arī par viņu vajadzībām. Tā tas nav pašsaprotami. Pārrobežu maksājumos um, mēs varam redzēt, ka joprojām Eiropā pastāv robežas, un ir svarīgi šīs robežas maksimāli nojaukt, lai Eiropas mēroga mobilitāte nekādā gadījumā nekavētu. Un šeit uh, par eiro maksājumiem, mēs esam panākoši labu progresu un, pagāt, un nākotnē visi iedzīvotāji un uh, uzņēmēji varēs izmantot vienu banku, jebkuru banku. Un tas ir svarīgi tieši maziem vidiem uzņēmumiem, bet ne tikai viņiem, bet arī iedzīvotājiem, kuri dodas ceļojumā, kuri strādā citās valstīs, un viņi arī vēlas, lai finansiāli viss būtu sakārtots un vienkāršs ir ļoti svarīgi izvēlēties vienu vienotu datumu attiecībā uz uh, kredīt pārvedumiem un tiešajiem debetiem eiro valūtā, lai nesanāktu tā, ka mums ir divi datumi ieviešanai, un tad iedzīvotājiem nebūs līdz galam skaidrs, no kura datuma var izmantot šāds pakāpums, no kura datuma tāds pakāpums, tāpēc ir jābūt vienotam datumam. Uh, Trešais aspekts, par kuru es gribētu runāt, ir informācija, ko mēs piedāvājam mūsu iedzīvotājiem. Daudziem īstenībā ir bail no SEPA numuriem, no IBAN numura, tāpēc, ka viņiem šķiet, ka IBAN numurs, konta numurs ir pārāk garš, bet mēs varam paskaidrot cilvēkam, kas ir iekļauts IBAN konta numurā, un tad viņiem uzreiz ir skaidrs, kas par lietu. Tāpēc ir nepieciešama informācijas kampaņa, lai mūsu iedzīvotājs zinātu. Uh, kā tad šīs numurs veidojas. Jā, paldies, Gebhārdas kundze, un tagad lūdzu politisko grupu vārdā un EPP grupas vārdā Gei Mitchell. Viņam bija jārunā, bet šķiet, ka viņš nav klāt. Tāpēc lūdzu Ivarī padar sociālistu un demokrātu grupas vārdā. Lūgu, bet kolēģi! Godātie kolēģi! Vispirmām kārtām es vēlētos pateikties eh, referentei Sarī Esējai par patiesībā meistardarbu, ko viņi ir paveikuši šā ziņojuma ietvaros. Vēlētos pateikties arī visiem ēnu referentiem. Šis ziņojums ir lielisks piemērs tam, kā kopienas metode noved pie ļoti progresīviem un apsveicamiem rezultātiem. Pie rezultātiem, kas veicina iekšējā tirgus konsolidēšanos. Jāsaka, ka jau ilgi iekšējā, iekšējais tirgus ir vēlējies un cerējis, ka tam tiks izveidot kopīgi noteikumi. Dalību valstīs, protams, jau laiku gaitā ir izveidojušies dažādi principi, bet tas par nā, nāk par sliktu gan patērētājiem, gan arī iekšējam tirgum. Un tomēr dažādās sistēmas ir jāmēģina apvienot un jāmēģina rast kompromisi. Protams, ka ikvienas izmaksas maksā un eh, ikvienām izmaiņām cilvēkiem ir jāpiemērojās. No sociālistu grupas raugoties, Mūsu izaisa punkts bija tāds, ka mēs vēlējāmies redzēt visai Eiropai vienotas noteikums, un tomēr mūsu galvenā prioritāte bija aizsargāt patērētāju un īstenot efektīvas prakses. Tāpēc mēs apsveicam viena datuma īstenošanu, bet es vēlētos uh, apsveikt arī citus eh, risinājumus, kurus mēs piedāvājām. Piemēram, cenu raut jautājums vai, piemēram, cenu pieauguma jautājums, kā arī palielinoties konkurencei, cenām loģiski vajadzētu samazināties, izmaksām samazināties. Tāpēc es vēlētos mudināt komisiju būt īpaši možai un raudzīties, lai tā arī notiktu brīdī, kad eh, regula tūlīt stāsies spēkā. Paraudzīsimies nedaudz arī uz banku sektoru. Šobrīd regulā tiek uzsvērts tas, cik ārkārtīgi svarīgi ir iesaistīt pilnīgi visas iesaistītās puses uzraudzības procesā. BIK banku identifikācijas kods no 2014. gada 1. februāra vairs netiks uzrādīts, un no 2016. gada tas netiks uzrādīts arī citos maksājumos un tomēr tā saucamais BBNE standarta pārai uz IBAN standartiem būs mūsuprāt gluda. Mums vajadzētu izvairīties no juridiskas neskaidrības. Un tāpēc tika izveidoti konkrēti piemēri, kādā veidā mums izvairīties no šīs neskaidrības. Šeit jau izskanēja, ka pateicoties SEPA sistēmai klientiem izdosies ietaupīt eh, sešu gadu laikā miljardiem eiro. Tāpēc ir vērts papūlēties, lai mēs darbotos iekšējā tirgus labā, un es ceru, ka mums šāda akcija nākotnē būs vēl vairāk. Paldies padarkungam, un tagad es vēlētos dot vārdu Sofija Intveld kundzei no liberāļu grupas. Paldies! Vispirmām kārtām es vēlētos pateikties referentē, kurš šobrīd netiek laukā no Šipkola lidostas. Viņas darbs ir lielisks. Neiedziļināšos šā ziņojuma detaļās, jo kolēģi jau to ir izdarījuši vairāk kārt. Un arī Vortman Kols kundze uzsvēra to, cik daudz sepa sistēmai būs labumu. Es varbūt vēlētos uzmanību vērst uz procesu, jo, piemēram, raugot, laugoti klausoties tikai un vienīgi labumos, tad nav skaidrs, kāpēc ir nepieciešams tik ilgs pārējais periods pārējai uz sepa. Kāpēc ir tik ārkārtīgi daudz izņēmumu? Kolēģi, visi šobrīd dzīvojam ekonomiskās krīzes apstākļos un visiem ir pilnīgi skaidrs, ka ir nepieciešams veicināt iekšējā tirgus uh, harmonizāciju. Tāpēc man nav skaidrs, kāpēc sepa ieviešana ir tik ilgstoša un tik ārkārtīgi komplicēta. Es saprotu, ka cilvēkiem būs jāpierod pie jaunās sistēmas, bet, piemēram, paraugoties uz to, kas notiek Grieķijā, paraugoties uz uh, arābu pavasarī notikušo? Vai tiešām mēs uzskatām, ka 14 cipari bankas kontā ir, lielākais, ir lielākā problēma, kas ir Eiropas iedzīvotāju dzīvē, dzīvē? Mums ir nepieciešams kopīgs iekšējais tirgus, mums ir nepieciešams stiprināt Eiropas lomu pasaulē. Uh, Savā veidā e, maksājumi ir smērviela iekšējā tirgus motoram, un, protams, ka mums ir nepieciešami laika termiņi. Šobrīd šie laika termiņi ir pārāk gari. Protams, ka mums ir nepieciešama maksājuma procedūras atrunāšana, bet es ceru, ka process būs ātrāks nekā ir paredzēts šobrīd. Paldies, saka priekšsēdētājs kundze. Gigold kungs zaļo grupas vārdā lūdzu. Priekšsēdētā, cienījamie kolēģi! Pirmkārt, vēlos pateikties par ļoti labu sadarbību arī ar jums, Barniekungs, jo šis ziņojums ir saistīts ar to, ka Eiropa meklē iekšējiem kopīgajam tirgum kopīgo maksājumu sistēmu. Cik daudz tas, cik ilgu laiku tas jau ir aizņēmis, nu jā, uh, Mēs varam redzēt, kā no Eiropas standarta dalību valsts izvairās tajā vietā, lai veicinātu. Tieši tā kā Intveldes kundze to ir teikusi, jā, to varēja panākt daudz ātrāk. Un, protams, arī patērētājiem būtu daudz lielāks labums un ātrāk, un arī mazen vidēji uzņēmēji varētu gūt la labumu jau ātrāk no tā visa, jo sanāk tā, ka arī viņi, protams, vilcinās uh, izmantot šo standartu. Uh, Kā ir ar um, tiesībām atteikties? Mēs ļoti gribētu, lai uh, tiesības atteikties tiktu pilnībā ievērotas, un komisija noteikti turpinās strādāt pie šī aspekta, bet ir ļoti svarīgi, lai nacionālais likumos un nacionālās normas tiktu saglabātas. Vācijā tā tas ir, jo uh, Tagad, piemēram, tiešais debets Vācijā tiek izmantots ļoti plaši un ir svarīgi, lai būtu iespēja jebkurā brīdī atteikties. Šobrīd Vācijā tiešie debiti tiek izmantoti ļoti veiksmīgi un tādā veidā var ietaupīt diezgan daudz naudas un ceru, ka tas ir izmantojams arī visā Eiropā. Es tiešām ceru, ka pavisam drīz visi šie priekšlikumi tiks arī demokrātiski izskatīti. Paldies arī jums, Barniekungs, par Eiropas maksājuma padomes darbību, tā lai tur būtu risināmi maksājuma standarti un skaidrs, ka šis jautājums pieder arī pie demokrātijas pamatprincipiem. Liels paldies, Gigolta kungs, un tagad lūdzu Huntis kungs no kreiso grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Dāmas un kungi, komisāra kungs, šobrīd mēs diskutējam, un manuprāt, um, mēs esam pazaudējuši saikni ar realitāti, vismaz tā man šķiet. Bet es to saku tādēļ, ka mani ietekmē tas, kas notika vakardien Grieķijā. Atkal ir runāts par uh, taupību, mums ir smaga krīze, un šī problēma skar ne jau tikai Grieķiju. Mēs runājam par eiro maksājumiem, par kredītu pārvedumiem, tiešiem debetiem un tas visu taupības pasākumu fona. Es varu teikt, ka nu, ietekmē ar vien plašāku Eiropas Savienības iedzīvotāju skaitu. Senāk tā, ka mēs runājam par eiro transfēriem un tiešajiem maksājumiem, tad, kad Eiropas Savienības iedzīvotājiem eiro vairs nemaz nav. Kurš īsti varēs gūt labumu no SEPA vai tirgi vai startautiskie uzņēmumi? Jā, viņi parasti ir tie, kas gūt, gūst vislielāko labumu. Viņi ir tie, kas lobē SEPA. Mūsu mērķis, protams, ir aizsargāt mūsu iedzīvotāju patērētāju intereses. Pirmkārt, šīs izmaiņas nozīmēs arī izmaksas bet ir ļoti svarīgi, lai mūsu iedzīvotāji nemaksātu par šādām izmaiņām, jo parasti jau tā tas notiek. Tas ir ļoti svarīgi šajā ziņā, man, lai bankas nenodot savas izmaksas tālāk iedzīvotājiem. Otrais aspekts ir informācija. Un trešais aspekts ir tas, ka tas ir saistīts ar elektroniskiem naudas līdzekļiem. Tāpēc ir jābūt pasākumiem, kas nodrošinātu patērētājus pret viltojumiem vai pret krāpniecības mēģinājumiem, lai nesanāktu tā, lai būtu kāda papilda izdevuma. Huntis kungs, divi kolēģi gribētu jums uzdot jautājumus, viņi izmantojuši savu zilo kartiņu, un lūdzu, pirmais ir Hans Peten Martin. Lūdzu, Martina kungs. Jā, paldies! Paldies par iespēju izteikties. Bija mazliet pārsteigts par to, ko jūs teicat, Hontis kungs. Sanāk tā, ka Grieķija ir absolūti izolēta un jūs nepārredzat vispār nenotiek transferu uz citām valstīm. Jums tiešām šķiet, ka varbūt ar laiku būs daudz jūsu uh, valsts iedzīvotāju, kas gribēs strādāt arī citā valstī un arī pie jums brauks citi. Jūs runājat par to, ka uh, bankas negūs nekādu labumu. Manuprāt, ir jāsaprot, ka šeit īstenībā arī bankām tiks samazināti, samazināta peļņa, jo agrāk viņi guva peļņu no tā, ka ņēma naudiņu par, pār, par eh, transakcijām. Atbildē, nu jā, runājot par jūsu pēdējo komentāru, varbūt jūs pārpratāt neskaidrs, ka bankām būs arī savs labums. Jūs laikam nesapratāt, ko es teicu, Martin Kungs. Es nekādā gadījumā negribu teikt, ka jūsu komentāri nav spēkā, bet vienkārši paskatīsimies uz lietām no pareizās perspektīvas. Par ko mēs tagad runājam? Par kādu laika brīdi? Cilvēku ienākumi ir samazināti katastrofāli. Paskatāmies uz reālo ekonomisko situāciju Eiropas Savienībā. Jūs diez vai nolieksiet, kā situācija ļoti nopietna un ne jau tikai Grieķija, krīze, taupība Tas viss notiek visās valstīs, samazinot mūsu iedzīvotāju ienākumus. Tāpēc arī man ir konstruktīva priekšlikuma par to, kā var uzlamot. Gigot kungs, jums ir arī jautājums, lūdzu. Kolēģi, nālas uzdot jums vienu jautājumu. Jā, es pilnībā esmu solidārs ar grieķiem, kuriem tagad ir jācieš no krīzes, un es arī izjūtu atbildību, tādu līdz atbildību. Uh, attiecībā uz Eiropas integrācijas projektu, bet ko es tā īsti nesapratu? Jūs ļoti konkrēti runājat par sepu, par to, kas mainīsies. Es jūs nebijat klāt ēnu referentu sanāksmēs, jo tajā brīdī mēs ļoti atklāti runājām. Un nebija klāt arī jūsu asistentu, jūsu darbinieku. Un tagad sanāk tā, ka jūs uzdodat jautājums par ziņojumu, lai gan jums bija pienākums un visas iespējas uh, uh, piedalīties ēnu referents sanāksmēs un to visu panākt. Manuprāt, jūs negodīgi rīkoties. Lūdzu, Huntis kungs. Manuprāt, Gigalta kungs arī nepareizi izteicās. Terminoloģiski neprecīzi. Varbūt, ka bija dažādi iemesli, kāpēc es nevarēju būt klāt. Piemēram, attiecību uz sākotnēju atzinumu. Bet šeit īstenībā mēs uh, Arī tagad turpinām diskutēt, un plenārsēdē taču ir jābūt visai, visām iespējām cilvēkiem izteikties. Es nedomāju, ka tagad tikai tādēļ, ka tagad ir plenārs sēde, es nedrīkstu vairs neko teikt, un mani komentāri arī bija ļoti konkrēti. Es nekādā gadījumā nespēlēju šeit spēlītas. Tagad lūdzu Terho kungs. Es un D grupas vārdā. Kiitoksia, arvoisa puhe. Paldies, godātā priekšsēdētājs kundze kopēja vienota eiro maksu, maksājuma telpa ir ārkārtīgi svarīga, un es uzskatu, ka parlamentam to vajadzētu atbalstīt. Gan eh, patērētājiem, gan arī uzņēmumiem tas, protams, būs parocīgāk, ja tiks izveidota vienota eiro maksājuma telpa visā Eiropā, lai gan eh, SEPA, gan arī tīrvērts un norēķina mehānismi varētu dali, darboties vien, vien, vienveidīgi. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un tomēr eh, problēma būs tāda, ka ir tādas valsts, kuras ir ārkārtīgi efektīvi īstenojušas šo sistēmu, un ir tādas, kuras ir tālu atpalikušas. Un līdz pat brīdim, kamēr būs daļa, kura nebūs šo sistēmu īstenojusi, tas nedarbosies, jo patiesībā tāda jau ir arī pamatdoma, ka telpa ir jābūt vienotāji. Patiesībā šajā sistēmā ir neliela plaisa tiem, eh, tām valstīm, kuras jau ir īstenojušas šo sistēmu. Tajā valst, tajās valstīs, kur šī sistēma darbojās, piemēram, Somijā, patērētājam ir garāks konta numurs nekā citam patērētājiem citā dalību valstī. Protams, ka mums visiem ir kaut kas jādara kopīgās lietas labā, un ka, ja, piemēram, ārvalstu maksājums veikt būs tikpat viegli kā iekšzemes maksājums, tad patiesībā varbūt iekšzemes maksājums būs tikpat grūti veikt kā pārobežu maksājums, no otras puses skatoties. Es uzskatu, ka mums vajadzētu veicināt to, lai izraisītās problēmas tomēr nebūtu pārāk lielas. Un tomēr es uzskatu, ka šīs sistēmas spēkā stāšanās brīdim ir jābūt jābūt pēc iespējas e, ātrākam un pēc iespējas vienotākam. Prieksēdētāji, paldies! Tagad Hans Pēters Martins e, pie grupām nepiedarošo deputātu vīdus. Tie kas uzskata, ka daudzas lietas šeit notiek birokrātiski, viņi parasti saka, ka nu, Eiropa kaut kādā veidā ir jājūt. Un, manuprāt, tas, par ko mēs tagad runājam, par ko mēs tagad lēmjam, jā, jā, mēs tiešām cilvēkam dodam iespēju mazliet sataustīt to Eiropu. Es pats nāku no reģiona, kur mums uh, ir Vācija un Šveice kā tuvākie uh, tuvākie kaimiņi. Man bija jā, savulaik jāmaksā piecas mm, vācu markas, kā, uh, kā uh, sodu par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpuma. Uh, gal galā šī tika ja, priekšsēdētāji pārtrauc. Martinkungs, ļoti atvainojiet, ļoti atvainojos, ka es pārtraucu, bet šķiet, ka ir kāda problēma ar tulkom franču valodā ir problēma ar tulkojumu franču valodā. Tieši tādēļ man nācās pārtraukt jūsu teikto. Vai jūs lūdzu varētu vēlreiz atkārtot sacīto? Jā, 12 gados nevienreiz tas nav noticis, bet es labprāt sākšu no sākuma. Nu jā, bieži vien cilvēki kritizē, ka Eiropas Savienība ir birokrātisks pasākums, bet īstenībā mēs tagad varam cilvēkiem parādīt, ka Eiropa ir reāla, sataustāma, un mēs šeit uh, uh, nākam, uh, tuvojamies Eiropas Savienības pavasāriem, varētu teikt, ka kļūst ar vien siltāk. Mm, es pat nāku no reģiona, kur blakus mums ir Šveice un Vācija, un uh, bija divi notikumi. Um, Vācija bija jāmaksā sots par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, um, bija piecu marku sots, un gal galā bija jāmaksā 70. Uh, markas par to, lai tikai nosūtītu šo sodu uz citu valsti. Nu, iedzīvotāji, protams, bija sašutuši. Tagad gal galā mums ir labāka situācija, vairs nemaz nav jāmaksā par to, lai no, nomaksātu sodu citā valstī. Un ir tā, ka bija nepieciešams sadarboties ar citām valstīm. Es pat nāku no Austrijas, ar Vāciju mums jāsadarbojas ar Čehiju, un bieži vien um, izdevumi bija diezgan lieli. Bija arī tā, ka izdevumi dažreiz bija 0,025% un bija nepieciešams, nepieciešams uh, vairākus kontus turēt, un tas savukārt sarežģīja grāmatvedību, un, un uzraudzības iestādēm, protams, uzreiz ir grūtāk to visu uzraudzēt, un tas nebija efektīvi. Tāpēc es tiešām uzskatu, ka tas, ko mēs esam panākuši, ir labs panākums. Protams, varēja to drīzāk jau izdarīt, bet jebkurā gadījumā tas ir solis pareizajā virzienā. Tā ir iespēja daudz labāk ieraudzīt, kā notiek uh, maksājumu, un tāpēc atkārtošu, ka būšu tikai priecīgs, ka mums būs vairāk tādu iniciatīvu, un tad Eiropā iestāsies siltais pavasaris. Lielas paldies! Un tagad lūdzu individuāli runātāji, un Žanpola Gozes ir mūsu pirmais runātais divas minūtes. Paldies. Par, komisāra kungs, es dzirdēju, ko jūs teicāt. Jūs zināt ļoti labi, ka es augstu vērtēju jūsu darbu. Un šī tēma, par ko mēs šodien runājam, ir ļoti svarīga. Un es uzskatu, ka šī um, referente, par, kas ir strādājis pie regulas par maksājumu pakalpojumu iekšējā tirgu ir veikusi ļoti svarīgu darbu. Vispār šis darbs kopā ir ļoti liels. Bet ir daži jautājumi, kas man liekas, kas man uztrauc. Tātad par to, kādā veidā tiek um, iekasēta šī daudzpusējā savstarpējās apmaiņas maksa. Um, mums uh, teica, ka tad, kad 2007. gadā parādīsies pirmais sevi pārskaitījums, tad arī, arī šī daudzpusējās apmaiņas maksa būs um, leģitīma. Tagad mēs zinām, ka šis jautājums ir kļuvis sarežģīts. Kāpēc komisija uzskata, ka tas ir leģitīmi? Un uz maksājumu uzdevumiem ko izveido ar manas pieminēto direktīvu, e, veiktu komerciālu darbību un pilnīgi skaidrs, ka tie saņem atlīdzību un šai atlīdzībai ir jābūt attaisnotai, pamatotai ar sniegtajiem pakalpojumiem un no šie viedokļi raugoties zinām periodu laikā note, e, e, likmes tika un maksājumu e, tika noteikti pārāk augsti. Un šobrīd ar jauno tekstu situācija ir samērā paradoxāla. Pirmkārt, ar šo tekstu tiek regulēts jautājums, kas tiek apspriests Eiropas Savienības tiesā. Līdz 2017. gadam ir aizliegti šie šī aizliegt šīs komisijas eh, nacionālajiem maksājumiem, eh, citiem tās tiek atļauts. Tas viss ir nevisai konsekventi un, manuprāt, nevajadzētu. Lai šis gadījums varētu būt kā piemēru eh, tam, kas notiks ar maksājumu kartēm nākotnes regulējumos. Es domāju, ka ir regulējums jāveido labāk šajā jomā, un ja tikai sešas valstis veids šādus starpapmaiņas komisijas, tas ir nederīgi, jo šādā gadījumā ir jāmaksā maksājumu eh, pakalpojumu sniedzējiem. Arī citos gadījumos. Paldies, komisāri! Paldies, Gozesa kungs! Nākošais runātājs Kutak domnule komisār Barnier, stimās kolēģi. Dārgie kolēģi, komisāra kungs, priekšsādētāji, tātad uh, priekšlikums uh, izveidot maksājumu pakalpojumu iekšējo vienoto tirgu nāk par labu patērētājam, jo viņš var izmantot vienu kontu, lai um, maksājums veiktu visā Eiropas Savienībā, un situācija uzlabos pārobežu maksājums visā Eiropas Savienībā. Tas ir skaidri redzams, ka nāks daudziem par labu. Komisārs jau teica, ka aptuveni miljards eiro tieks gadā ietaupīts. Un es arī atbalstu to, ka būs noteikts, noteikts termiņš pārejas laikam, jo pārejas laiks arī nedrīkst būt bezgalīgs. Komisija rīkojas efektīvi, darbs nāks par labu īpaši privātiem patērētājiem, un 15,7% no maksājumiem eiro uh, zonā līdz šim ir notikuši izmantojot šo Eiropas maksājumu iespēju. Un bez tam jāsaka arī, ka nedrīkst aizmirst par patērētājiem patērētāju aizsardzību. Tādēļ komisārkungs ierosina informācijas programmas un banku sektors jāpiespiež aktīvi iesaistīties. Paldies! Paldies Kutas kungam! Vārds Stojānova kungam pusotra minūte.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 notiek eh, transferi no Bulgāru bankas uz citu Bulgārijas banku, tas tiek uzskatīts kā starptautisks eh, naudas pārvadums. Un pakalpojuma maksa tiek piemērot abās pusēs, kas par 10% paaugstina izmaksas. Manuprāt, šodien apspriežamais dokuments krietni vien varēs uzlabot situāciju. It īpaši attiecībā uz tiem, to, kas, atra, kas skar ārpus Eirozonas valstis. Tomēr ir vēl viens cits jautājums. Neatkarīgi no visa tā, ko mēs sakām par pakalpojumu maksām, mūsu šajā regulā esošais priekšlikums parāda to, ka ar uh, juridiskiem instrumentiem mēs varam regulēt pakalpojumu maksas, un mums pie tā ir jāpieturas Eiropā. Uh, paldies, nākošais Otomārs Karas. Priekšsēdētājas kundze. Kopējais iekšējais tirgus tam ir vajadzīga kopēja valūta, un kopējai valūtai ir uh, vajadzīgs maksājuma ietvers. Šo trīs mērķu īstenojums daudzās fāzēs ir saistīts ar dažādiem šķēršļiem, un daži aizvien vēl tiem pretojas. Eiropas parlaments kopā ar padomi spēr lielu soli uz priekšu. 2014. gada 1. februārī tiek noteikts šis eh, pēdējais datums, lai tiktu sasniegts eh, vienotais eh, maksājuma pakalpojumu tirbus. Un 30 oktobrī 2016. gadā ir noteikts šis termiņš Eiropas Savienībā ne Eirozonai. Mēs varētu iet vēl ātrāk uz priekšu, taču redzam, ka ne katrs uh, uzņēmējs uh, būs uh, spiests, respektīvi uzņēmēji nebūs spiesti visās dalībvalstīs, kur viņi aktīvi darbojas, atsevišķus kontus uh, Uh, izveidot. Un darba ņēmējs, kas uh, strādā citā valstī, varēs saņemt naudu uh, savā mītnes valstī, savā kontā. Un šādā veidā miljards eiro tiek ietaupīts, respektīvi var ietaupīt. Ar šo lēmumu šodien mēs esam izdarījuši ļoti daudz patērētājiem. Patērētājiem un pievienotai vērtībai, dalībai Eiropas Savienībā. Priekšsādātājs kundze, ir nepieciešama arī komunikācija. Un tas ir labs piemērs tam, kādēļ Eiropas Savienībai jābūt un ko iegūst pilsoņi. Viņi ne tikai ietaupa, bet šādā veidā tiek būtiski atvieglota viņu dzīve. Un arī elektroniski uh, tiek uh, debetu uh, maksājumi atviegloti tas ir ļoti labs kompromiss, kas ir sasniegts, un neskatoties uz to, ka tas ir kompromiss, tas ir solis uz priekšu. Paldies! Paldies Karaskungam! Nākošo runātāju Flaškova Benova. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, kolegyne, kolegovi. Paldies, priekšsēdētājs kundze, kolēģi un kolēģis. Vienots maksājuma pakalpumi tirgus ar vienotiem eiro maksājumiem bez dažādām nacionālajām sistēmām, tas ir absolūti nepieciešams, lai iekšējais tirgus varētu veiksmīgi strādāt. Tam būtu bijis jānotiek jau agrāk, bet vienalga esam priecīgi par to, ka tas tagad notiek. Eiropas Savienībā Nacionālās a, eh, iespējas a, eh, tiek aizvietotas, un SEPA tagad ir šis a, eh, instruments, jeb SEPA kredīta pārvedums un STC, ir veids, kā piedāvāt Eiropas patērētājiem labas kvalitātes pakalpojumus par izdevīgām izmaksām. Tas rada konkurētspējas pieaugumu Tas rada arī iespēju ātri virzīties uz priekšu, kā arī ātri ieviest plānotos pasākums. Bez tam tas ļauks ietaupīt būtiskus līdzekļus un uh, mūsu darbs būs būtiski efektīvāks. Bez tam tas novedīs pie tā, ka ļoti plaši samaksā, samazināsies izmaksas, kādas ir bijušas līdz šim, un tas palīdzēs tām valstīs, kurās šīs uh, izmaksas pat laban ir pārāk augstas. Uh, Šis ir arī politisks lēmums, un tas ir nozīmīgs Eiropas Savienības 2020. gada stratēģijai, kur eiro ekonomiskai zonai jādarbojas un eiro. Vispār ekonomiskai zonai jādarbojas efektīvāk, tādēļ mums ir nepieciešama ātrāka pāreja uz SEPA sistēmu, un tas ir liels pienesums mūsu pilsoņu labā. Paldies! Paldies uh, Flaškovs Benovs kundzei. Pēdējais uh, uzrunās Aldorī Melcerkungs. Tehniskais progress un vienotais maksājumu, vienotā maksājuma telpa SEPA, kā arī SEPA info ir pozitīva. Tas novadīs pie tā, ka būs īsāki brīži, eh, kad nauda nonāks no kontas kontu. Un ar debetkartēm tad varēs naudu ne tikai automātos, bankas automātos naudu saņemt, bet arī izmantot tās dažādos maksājumos. Priekšrocības ir daudz un dažādas, bet dažkārt ir arī situācija ļoti sarežģīta un vecāku gadagājiem cilvēkiem ir grūti ar to iepazīties un uh, saprast to. Tādēļ es domāju, ka ļoti uh, labi ir tas, ko parlaments ir panācis, proti, ka vecie debet maksājumi arī paliek spēkā. Uh, Vēl ir jārunā par to, ka kiberkriminalitāte um, uh, ir jāsamazina, kā arī hekaru aktivitātes ir uh, jāierobežo it īpaši bankas dati būtu uh, nu, tāda kā nozvijošana un pārtveršana. Līdz ar to es domāju, ka ir ļoti būtiski, lai varētu um, pastāvēt iespēja arī noprotestēt maksājumu, kas, ko patērētājs pats nav veicis. Tāpat jāuzmanās no tā, ka varētu izmantot pārāk lētu programmatīvu, piemēram, caur um, viedajiem telefoniem, ja, veicot maksājumus. Ir jārūpējas, lai uh, tie, kas, iz, uh, tie, kas piedāvā kļūdainas tehniskās sistēmas, par tām arī atbildētu. Paldies! Paldies, tagad brīvā mikrofona procedūra, un pirmais runātājs būs Silvestris Kungs. Grazie, Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisāra Kungs. Mēs spērām tagad lielu soli uz priekšu 2014. gada 1. 1. februārs būs nozīmīgs datums, un tas uh, simbolizēs mūsu ceļa noslēgumu, kas bija ļoti nozīmīgs mūsu kopējās valūtas tālākā attīstībā. Paldies arī komisārkungam par atbalstu. Mēs uh, tādējādi varēsim ietaupīt ļoti daudz līdzekļu, proti patērētāji varēs ietaupīt. Un, uh, Šīs jaunās maksājumu iespējas Eiropa pilsoņiem ir vērtējamas kā liels progress, un parlaments to novērtē ļoti augstu. Tas pats attiec uz manu valsti. Paldies, Silvestris kungs, tik augundze lūdzu. Paldies! este esențial pentru realizarea pieței interne. Vienotā Eiropas maksājuma telpa ir būtiska, lai labi varētu darboties vienotais tirgus. Tas nodrošina iespēju realizēt elektronu, elektronisko rēķinu sagatavošanu, un tas stimulētu finanšu instrumentu migrēšanu virzienā uz SEPA, lai šis savstarpējs labums varētu tikt īstenots elektronisko rēķinu standartiem ir jāatbilst eh, standartam ISO 20022. Eh, Elektroniskie eh, norēķini un jātiek, tiem ir jātiek integrētiem SEPA ņemot vērā to, kā ir lēmušas dalībvalstis un Eiropas institūcijas. Un es gribētu, lai komisārs paskaidrotu sīkāk šos pakalpojumus. Paldies, Basesku, nākošais runātājs. Paldies! Lai vienoties tirgus um, labi varētu darboties, mums ir nepieciešama Eiropā jauna efektīva maksājuma sistēma. Nacionālās sistēmas nav pietiekamas, lai pārvedumi būtu ātri un efektīvi uz e Eiropas vienoto maksājumu telpu. Mums ir nepieciešama jauna bāze maksājumiem. Ieviešot to, tiks samazinātas izmaksas un būs iespēja ietaupīt ļoti būtiski. Tātad sep pa ietaupījums varētu būt 300 miljoni eiro sešu gadu laikā. Ir ļoti labi, ka arī ir nosprausts eh, konkrēts mērķis harmonizācijai un arī pārskaitījumu vienotai, pārēj uz vienotu mm, jaunu sistēmu. Tāpat ir nepieciešama arī informācijas apmaiņa un eh, tāpat bet uh, mums ir uh, daudz aktīvāk jāveicina sepas ieviešanas uh, programma. Paldies! Paldies, priekšsādātais kundze, komisāra kungs! Iekšējā tirgus veiksmīga darbība uh, nebūs iespējami, ja netiks samazinātas robežas maksājumu sektoros. Tādēļ centieni veidot vienotu maksājumu telpu un izmantojot starptautiskos vienotos standartus ir saprotama vēlme un tā uzlabos maksājumu plūsmu. 2014. gadā Eirozonas valsts un no 2016. gada citas ES valstis eh, maksājums un eh, debeta maksājums eh, veiks vienotā veidā. Tā ir zīme kopējai iekšējā tirgus izveidai par labu pilsoņiem un uzņēmējiem. Viņi noteikti būs apmierināti ar mūsu pieņemtajiem dokumentiem. Un tādēļ sepa ieviešana banku sektorā ir veiksmīgs un uh, um, darbs tiks turpināts. Paldies! Nākošais runātājs. in uh, spoštovana, spoštovani gospod komisar. Komisār, priekšsēdētāji, darbie kolēģi. Pateicoties, eh, pateicoties referentes lieliskiem darbam un ļoti noderīgajiem vienkāršojumiem eh, maksājumos, kas tiks īstenoti SEPA. 23 miljoni MVU spēs ietaupīt eh, krietnes līdzekļus un tiem būs labākas izaugsmas iespējas bet mums ir nepieciešama laba informācijas platforma ikvienam, un pilnīgi noteikti mums ir nepieciešama paļāvība, jo laikos, kad banku sistēmas um, nedarbojas un ņemot vērā akta nolīguma apspriešanu, mēs redzam, ka pārtraukumi šeit ir iespējami un mums ir jāpievērš uzmanība. Paldies! Nākošais runātājs Dzemgē. Aha, czyli że ja. Y, e, y, e, otóż bardzo chciałem podziękować. Y, e, ja mam do pana komisarza. Es gribētu pateikties komisāram un uzdot jautājumu. Manuprāt, Šis ir samērā skaidrs jautājums valstīm, kurās jau ir ieviests eiro, taču Eiropas Savienībā ir tās valstis, kuras gribētu ieviest eiro kā valūtu, tāpat arī e, citas valstis, kuras konsekventi apgalvo, ka pieturēsies pie savas esošās nacionālās valūtas. Un tādējādi, komisāri, man ir jautājums, vai mēs varam būt droši, ka šīs regulas aptvērs visu Eiropas Savienības 2016. gadu. Un es, eh, eh, cik es saprotu, aptvērs arī Eh, apvienoto karalisti, jo apvienotās karalistas banku sistēma ir visai svarīga Eiropas Savienībai. Paldies, un tagad vārds komisāram Barņē. Paldies, priekšsādātāji. Mēģināšu atbildēt ikvienam runātājam. Vispirms es gribētu pateikties Gebhārds Kundzei, kur atgādināja paveikto jau attiecībā uz komisijas sākotnējo tekstu, pateicoties parlamentam, it īpaši attiecībā uz patērētāju aizsardzību. Bez tam, gribu sacīt Gebhārds Kundzei, ikvienam, ka runājot par finanšu pakalpojumiem, viena no manām prioritātēm šim gadam ir patērētāju aizsardzība. To jūs redzēsiet Gozēs kungam labi zināmās direktīvas pārskatīšanā par finanšu produktiem vai arī vēl par uh, vidutāju darījumiem apdrošināšanā. Tāpat arī tā saucamā eh, ēnu uh, banku pakalpojumu sistēma un ar to saistītie jautājumi būs, uh, būs pap vēl viena prioritāte. Kutas kungam, Padoru kungam un vēl citiem Tero kungam, piemēram, kuri runā par pārmaiņām. Gribu sacīt, ka tas ir pārmaiņas, kuras mēs pātrināsim. Un ir. Es domāju, ka bankas ir ķērušās pie šī informācijas darba, Eh, patērētāju drošuma vārdā. Vairākiem deputātiem gribu sacīt, ka mēs rūpīgi sakojam tam, kā tiek īstenots šis reglaments un sekojam lai, ba, tam, lai bankas pie tā pieturas. Tāpat arī Uzskatu, ka ir jānodrošina sepa labāka pārvaldība, lai patērētājiem būtu šeit atvēlēt savu vietu. Intveldes kundze zināja, eh, sacīja un uzdeva jautājumu, kāpēc tas prasa tik daudz laika. Intveldes kundze, jūs zināt, ka komisija vēlējās pātrināt šo darbu, mēs strādājam eh, trijatā komisija, parlaments un padome, un mums ir jāpanāk līdzsvarots kompromiss. Gīgold kungs atgādināja, ka mēs esam noteikuši 2014. Eh, eh, gadu kā mērķi datumu Eirozonai. Gribu sacīt Gīgold kungam, tikā kundzei, ka Šis darba lauks, sepa darba lauks, ir saistāms vēl ar vienu citu darba lauku - elektronisko e, eh, tirdzniecību. Un tik augundzie gribu sacīt, ka mēs strādājam pie ļoti tehniskiem jautājumiem, kuri attiecas uz patērētāju, uz elektroniskiem norēķiniem, elektronisko parakstu, maksājumu drošību, iepirkumu internetā. E, Un mēs kopā ar komisāru Dalī un komisāru Krūzi strādājam pie šiem tehniskajiem jautājumiem, lai atrisinātu šķēršļus un varētu, varētu veicināt e-komerciju. Šuntiskungs atsaucās uz eh, visai nopietno situāciju Grieķijā. Es šobrīd negribētu atsākt šīs dienas debates un pieminēt vēlreiz tos pūliņus, kas mums visiem jāpieliek, ir, lai situāciju uh, atrisinātu. Bet jūsu eh, valstī, valsts ir viena no tām Eiropas Savienībā, kur vislabāk ir nepieciešama ekonomiska integrācija. Un ir jā, jāuzticas. Uh, spējai izkļūt no krīzes ar saviem spēkiem un solidaritātei no visām Eiropas valstīm. Tāpat arī jāņem vērā Grieķijas lielais potenciāls, piemēram, turisma jomā. Mēs redzam, ka Grieķija ir viena no valstīm, kurai ir vislielākā uh, interesētība labai integrācijai vienotajā tirgu. Tāpat arī uh, Mēs runājam par automātisko maksājumu atlīdzināšanu kārtējo maksājumu. Mārtiņa kungs, šis ir jautājums, ko es esmu apņēmies skatīt, kā jau jūs sacījāt, maksājuma direktīvas ietvaros. Gozes kungs, kā parasti uzdod visai asus jautājumus pār, piemēram, apmaiņas komisiju, komisijas maksājumu, un es domāju, ka mēs varēsim piedāvāt līdzsvarotu risinājumu, kas piedāvā atcelt šos, šīs komisijas maksas. Un tāpat Gozēs kungs tekstā ir norādīts tas, ka šo daudzpusējo komisijas maksu aizliegumus sešās dalībvalstīs ir zinām problēma atsevišķām bankām. Lūk, tāpēc mēs paredzējām pārejas periodu līdz 2017. gadam. Tomēr tas nekādā veidā neapgrūtina nekavē to, kas vēl ir jādara maksājuma karšu sakarā. Malcerkungs. Runāju par regula attiecībā uz patērētāju drošību, gribu atgādināt, ka šī regula stiprinās patērētāju tiesības un varēs noteikt caukšējo robežu katra maksa automātiskam maksājumam un bloķēt ik vienu šo maksājumu iepriekš. Tāpat arī pakalpojums sniedzējiem būs jāpārbauda katra noskaitītā naudas summa. Es apzinos, ka š, e, šī procedūra izklausās visai sarežģīta, bet, lai atbildētu Mocerkungam, tas palīdzēs padarīt drošāku uh, maksājums no patērētāju puses. Es izprotu Stojanova kunga uzdoto jautājumu attiecībā uz maksājumiem valsts iekšienē starp bankām. Šajā gadījumā man nav gatavas atbildes jums un man ir jāpārbauda situācija sīkāk. Tālāk Paškā, Basesku un vairāk citi deputāti uzdeva jautājumu par ekonomisko efektu attiecībās patērētājiem. Flāšikovs kundze runāja par konkurēt spējai labvēlīgo ietvaru šeit, un es domāju, ka viņa ir pilnīgi taisnība, un Karaskungs eh, pasvītroja pievienoto vērtību. Iekšējam tirgumam. Zemkes kungam gribētu sacīt, ka projekts attiecas uz visiem maksājumiem eiro Eiropas Savienības iekšienē un nevis tikai uz eirozonas valstīm. Noslēgumā gribētu uzteikt Esājas kungas paveikto darbu un viņas sagatavoto ziņojumu. Paldies! Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Debats par šo ziņojumu līdz ar to ir beigušās. Balsojums būs rītdien, pulksten 12. tātad pusdienlaikā saskaņā ar darba kārtību. Nākamais punkts ir.